c'est un cadeau. Oui, oui. Ah non, c'est avec Parce que hier, tu savais que tu mettais travail. So, it's our pleasure. Tātad šo pēcpusdienu mums ir tas prieks sveikt komisāru Vellu uz viedokļu apmaiņu. Neliela piezīme pirms Uzklausīsim komisāru Vēlu. Četros pēcpusdienā būs balsojums. Tātad lūdzu padomājiet, vai jums ir līdz balsošanas kartes, jo tik līdz mēs eh, beigsim diskusiju ar komisāru, sāksim uzreiz balsot, jums nebūs laika aiziet uz biroju un to paņemt. Ja jums tās tagad nav, tad lūdzu palodziet kādu no saviem darbiniekiem eh, to jums atnest pirms balsojuma četros. Tātad, kā jau teicu, mums ir liels prieks sveikt jūs šeit, Vēlis kungs, uzklausīt jūs, diskutēt ar jums, un uh, jums būs arī iespēja uzklausīt uh, deputātu prioritātes, kas šovasar uh, notika biodiversitātes jomā, bioloģiskās daudzveidības jomā. Uh, Eh, tas bija arī aktuāls temats starptautiskajā darba kārtībā. Ir ļoti skaidrs, ka līdz eh, pušu konferencē Ķīnā 2020. gadā bioloģiskā daudzveidība eh, vērsīsies tā kā plašumā, tiks plašāk skatīta arī klimata kontekstā. Uh, bioloģiskā daudzveidība ir nedaudz bijusi piemirsta, ir daudz runāts par klimatu un mazāk par bioloģisko daudzveidību. Es domāju, ka mēs visi um, jūtamies līdzīgi, ka tagad atkal lietas iekustās un arī Eiropas Savienības un komisijas, bet arī parlamenta loma būs izšķirīgi svarīga, lai panāktu to, ka šis jautājums tiek skatīts ļoti augstā līmenī, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tātad mēs ar lielu interesi gaidām, ko jūs teiksiet. Uh, uzklausīsim jūsu viedokli. Arī um, komisijas uh, jaunā sastāv kontekstā es saprotu, ka jūs nevarat uzņemties uh, jaunas apņemšanās nākamās komisijas vārdā, un tomēr ir uh, tik svarīgi dzirdēt jūsu viedokli pēc jūsu mandāta, uh, lai um, informētu jaunos komitejas deputātus, uh, dalītos jūsu pieredzē un zināšanās. Uh, Tagad, komisāra kungs, vārds jums uz 10-15 minūtēm, un tad būs diskusija. Liels paldies, paldies jums, Paskāla, un man, dargie draugi, jāsaka jums, ka man ir liels prieks piedalīties šajā jaunizveidotajā komitejā. Sākumā gribētu vispirms apsveikt jaunpienācēju šajā komitejā un um, arī tos deputātus, ar kuru man bija tas, tas prieks sastrādāties pēdējos piecu gadu laikā. Es zinu, ka ir um, liela interese par vidas jautājumiem, un tieši tāpēc esmu lūdzis uh, savus kolēģis no vidas ģenerāldirektorāta arī aktīvi ar jums sadarboties. Rīt, šodien es zinu, ka jums bija šorīt prezentācija par ķīmiskajām vielām, un rīt jums būs divas prezentācijas, viena par mežu izciršanu, izciršanu un otra par 2019. gada eh, vides eh, ieviešanas pārskatu. Fakts, ka šī komiteja ir eh, lielākā Eiropas parlamenta komiteja, parāda to, cik liela nozīme Eiropas parlaments piešķir mūsu planētas aizsardzībai. Mūsu pilsoņi, un jo īpaši jaunā paudze, viņi prasa no mums kā politikas veidotājiem izlēmīgāku rīcību vidas jautājumos. Un tas nozīmē ka ir plašāks sabiedrības atbalsts, bet ir arī lielāka atbildība. Kad man bija parlamentārā uzklausīšana šeit komitejā pirms pieciem gadiem, es noslēgumā teicu, ka mēs nemantojam planētu no mūsu uh, vecākiem, bet aizņemamies to no mūsu bērniem. Un patiesi mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uh, saviem bērniem un mazbērniem šo planētu nodot labākā situācijā, nekā mēs to uh, saņēmām. Mēs saskaramies ar diviem izšķirošiem izaicinājumiem mūsu eh, civilizācijā - klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudums. Eh, tas eh, ir bezprecedenta un mēs esam sešās, sastās masveida iznīkšanas vidū. Mēs zaudējam vairāk kā miljonu sugu cilvēku aktivitāšu dēļ. Uh, mēs riskējam uh, panākt, ka šie efekti būs neatgriezeniski. Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas ir ļoti cieši saistīts. Tas ir pilnīgi skaidrs arī IPCC pusotra grāda ziņojumā un uh, arī nesenajā IPBES globālajā novērtējumā. Skaidrs ir pat tas, ka, ja uh, mēs neapturēsim bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu zudumu, uh, Parīzes uh, mērķi un ilgspējīgas attīstības mērķi nebūs iespējams sasniegtos. Šeit mēs runājam par uh, steidzamu jautājumu, laiks ir ļoti svarīgs. IPBS uh, novērtējums apliecināja, ka bioloģiskās daudzveidības zudums turpinās bezprecedenta tempā. Tajā pašā laikā šie satraucošie attēli par Amazona uh, Amazonas mežu ugunsgrēkiem parāda mums, kāda ir šī skarpā realitāte. Un uh, sabiedrība sāk prasīt aizvien vairāk uh, rīcības. Pēdējais Eirobarometrs uh, uh norāda, ka vide ir uh, viena no piekcām lielākajām bažām Eiropas Savienības pilsoņiem un pat svarīgāk par nodarbinātību. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai veiktu izšķirīgas izmaiņas visās politikas jomās. Galvenie virzītāji spēki nav mainījušies, bet neskatoties uz visiem pūliņiem, mūsu rīcībai uh, Uh, nav bijuši pietiekami rezultāti, lai apturēti bioloģiskās daudzveidības zudumu. Saskaņā ar IPBES daudz ko no tā var pamatot ar uh, to, ka bioloģiskā daudzveidība nav bijusi pietiekami iekļaut citās svarīgajās politikās. Eiropas Savienībai ir jābūt kā paraugam globālā mērogā. Ja vēlamies, lai mums uzticas starptautiskā mērogā, mums ir jāparāda, kādus pasākumus mēs veicam savā uh, teritorijā. Uh, Dabas direktīvas ir um, stūrakmeņa Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības politikai. Ja jūs atcerēsieties, ka es savu mandātu sākumā sāku ar uh, ļoti skaidru uzdevumu izvērtēt šīs direktīvas padziļināti. Šīs veselības pārbaudas um, uh, rezultāti ir skaidri. Juridiskais ietvars ir uh, tāds pamatīgs un saskaņā ar likumdevējiem. Uh, Mēs eh, neesam nekādas grozījumus piedāvājuši, un tomēr joprojām ir būtisks problēmas ar ieviešanu. Un kaut arī eh, šis ietvars nodrošina aizsardzību Eiropas bagātākajiem uh, dzīvotnēm, dabai, uh, tomēr uh, ir arī problēmas ārpus Natura 2000 teritorijām. 2017. gadā mēs uz to reaģējām ar rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai. Daudzi e, no šīm darbībām ir radījušas ietvaru ilgstošam procesam, e, ieviešot dabas direktīvas, un vēl vakar mēs publicējām vadlīnijas, kas tika ilgi gaidītas, kā uzlabot ekosistēmu pakalpojumu integrāciju plānošanas e, lēmumos. Uh, Pabeidzot Natura 2000 tīklu gan uz zemes, gan jūrā un izveidojot eh, saglabāšanas mērķus eh, un pasākumus visām Natura 2000 teritorijām, tās ir mūsu galvenās prioritātes. Attiecībā uz abiem punktiem esam guvuši būtisku progresu pēdējo piecu gadu laikā, ne tikai identificējot eh, šīs teritorijas, bet tās arī apsaimniekojot. Jo īpaši um, jāmin tas, ka pienācīgi um, saglabāšanas pasākumi šobrīd tiek uh, piemēroti uh, nevis 50%, kā tas bija agrāk, bet 70% šo teritoriju. Bet mums ir jāstiprina mūsu īstenošanas uh, pasākumi dabas likumdošanā. 17 pārkāpuma lietas un vairāk kā 30 izmeklēšanas šobrīd uh, notiek, un tas palielina spiedienu uh, mūsu noteikumu pienācīgai izpildēji. Mēs arī turpināsim uh, cieši sadarboties ar dalību valstīm un iesaistītajām pusēm, lai veicinātu uh, likumu normu ievērēšanu uh, un arī ar dabas dialogu starpniecību. Un tomēr es gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgi būs nepieciešamo investīciju nodrošināšana. Mums ir labi jāizmanto Eiropas Savienības fondi. Jums ir kritiska loma spēlējama šajā jomā. Uh, jo īpaši attiecībā uz uh, KLP sarunām, kuru rezultātam būs milzīga ietekme uz uh, dabas veselību Eiropā turpmākajos gados, jo uh, zemes lietojums ir um, apliecināts kā galvenais negatīvais aspekts bioloģiskās daudzveidības zaudēšanā. Bet tagad ļaujiet man pateikt arī kaut ko par jūrām un okeāniem. Uh, Pēc jūras stratēģijas ietver direktīvas publicēšanas, un īpaši pēdējos piecos gados esam daudz izdarījuši, aizsargājot mūsu jūras un okeānus. Un tomēr Eiropas Savienības jūras vide uzrāda pasliktināšanās signālus. Sasniegt labu vides statusu 2020. gadā visos Eiropas jūras ūdeņos. Tas izskatās, diemžēl, nebūs iespējams visās dalībvalstīs. Pateicoties pūliņiem ieviest ES noteikumus dabas un jūras aizsardzībā, mēs esam gandrīz vai dubultojuši mūsu jūras teritorijas, kur, kuras, uz kurām attiecas aizsargātās teritorijas status. Tie ir 6 līdz 7 procenti um, pirms septiņiem gadiem un 11% uh, šobrīd. Un tādējādi tas uh, pārsniedz IT mērķi, kas ir 10%, un tomēr ir būtisks reģionālās atšķirības un ir vajadzīgs tālāks darbs. Uh, jūras atkritumi arī ir būtisks izaicinājums jūras bioloģiskajai daudzveidībai un mūsu okeānu veselībai. Vienreizēji lietojuma plastmasas eh, direktīvas pieņemšana rekordātā laikā, kā daļa no Eiropas plastmasas stratēģijas, ir visaptverošākais eh, juridiskais instruments, kas attiecas uz jūras eh, atkritumiem, bet vēl jārunā par mikroplastmasu. Un arī citiem sektoriem ir jādara sava daļa, lai veicinātu okeānu atvesaļošanu. Šeit es atgādinu, ka mēs runājam par plastmasas izmešanu jūrā, uh, bet eh, mēs pārāk maz runājam par eh, varības vielu, eh, tātad uztura vielu nokļūšanu okeāna ūdenī, kas arī okeāna vidi pasliktina. Runājot par KLP, te ir gan uh, vides, gan ekonomiskais aspekts ir jānodrošina eh, lauksainicības politikas ilgtspējība, un komisijas priekšlikums eh, periodam no 21. līdz 27. gadam eh, ir ar mērķi vidas aizsardzību un klimatrīcību likt strateģijas centrā. To virz uz priekšu nepieciešamība bioloģisko daudzveidību un klimata krīzi risināt un nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Ļaujiet man sniegt dažus piemērus. Uh, Apstākļi, kas ir saistīti ar tiešmaksājumiem, ir stiprināti, un uh, virkne no tiem ir izšķirīgi svarīgi bioloģiskai daudzveidībai. Te mēs runājam par pūrvu aizsardzību, par ganību aizsardzību Natūra 2000 uh, teritorijās, un ir arī pienākums uh, saglabāt arī neražošanas teritorijas lauksaimniecības zemēs. Uh, Un uh, mums ir jānodrošina viss, uh, kas ir mūsu spēkos, lai uh, subsīdijas veicinātu arī bioloģisko daudzveidību. Mēs nevaram atļauties uh, izņēmumus. Bioloģiskās daudzveidības uh, samazināšanās ir jāaptur. Tas ir izšķirīgi svarīgi arī, lai nodrošinātu Eiropas lauksaimniecības ilgtspēju. Komisija arī piedāvā vairāk uh, stimulus videi draudzīgām pieejām. Lielais jauninājums uh, jaunajā KLP ir ekoshēmu ieviešana pirmajā pīlārā, kas dod uh, tiešu finansējumu lauksaimniekiem. Šādas ekoshēmas varētu atbalstīt prakses, kas ir labvēlīgas bioloģiskai daudzveidībai. Trīs galvenie elementi komisijas priekšlikumā nodrošina augstāka līmeņa vides ambīcijas. Pirmkārt, dalībvalstīm videi un eh, klimatam ir jāiezīmē vismaz 30% no uh, fondiem eh, otrajā pīlārā, kas ir at atvēlēti lauku attīstībai. Otrakārt, dalībvalstīm ir ar savām KLP stratēģijām, strateģiskiem plāniem, jādod lielāks uh, kopējais ieguldījums konkrētu vides un uh, ar klimatu saistītu mērķu sasniegšanā. Un visbeidzot, komisija aicina efektīvu iesaisti īstenot uh, vides iestādēm, gatavojot uh, KLP strateģiskos plānus. Mēs vēlamies uh, panākt pēc iespējas labāku sinerģiju uh, attiecībā uz darbībām, kas ir plānotas biodiversitātes stratēģijās dalību valstu līmenī. Mums nav vajadzīgs tikai lielāks finansējums bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī efektīvāka šo līdzekļu tērēšana. KLP vīdes efektivitāte būs pirmkārt atkarīga e, no tā, cik lielā mērā Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome atbalstīs uh, jaunās KLP ambīcijas vides jomā, un otrkārt no tām izvēlēm, kādas eh, dalībvalstis izdarīs savos KLP strateģiskajos plānos, jo jaunā eh, KLP paredz lielāku subsidaritāti un lielāku atbildību līdz ar to no dalībvalstīm. Tātad šoreiz es gribētu šodien uh, jūs aicināt uh, nodrošināt to, lai komisijas priekšlikumu uh, klimata un vīdes mērķi tiktu saglabāti, kad būs komisijas priekšlikums par, par KLP reformu. Tātad, kā rīkoties pēc 2020. gada, runājot par bioloģisko daudzveidību, ņemot vērā klimata un vidas krīzi, ir skaidrs, ka nevaram turpināt kā līdz šim. Mums vairāk ir vajadzīgs nevis tikai tādi kosmētiski labojumi jaun ievēlētā komisijas priekšsēdētāja Ursula Fonderlajen, kas uh, ir solījusi ambiciozu bioloģiskās daudzveidības uh, darba kārtību. Viņa uh, ir apņēmusies prezentēt uh, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam. Es jau esmu aicinājis dalību valstis, um, un tas bija nesenajā vides padomē, īstenot kopīgas diskusijas ar uh, citiem svarīgiem sektoriem par bioloģisko daudzveidību. Es domāju, ka tas pats būtu jātiecina arī uz Eiropas parlamentu. Lai apturētu bioloģiskās daudzveidības zudumu, ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi arī citiem sektoriem ar tirzniecību, lauksaimniecību, rūpniecību un ekonomikas politiku. Eh, konkrēti runājot, ir pienācis pēdējais laiks eh, strādāt pie integrētas pieejas, un tā kā eh, jaunievēlētā komisijas priekšsēdētāja norādīja, ir nepieciešams veidot standartus bioloģiskajai daudzveidībai, kas attiec uz visām jomām. Mana vīzija, lai sasniegtu šo mērķi, būtu attīstīt mūsu pēdējās vadlīnijas, ko publicējām vakar integrējot uh, ekosistēmu pakalpojumus tādā uh, robustākā politikas iniciatīvā. Šāds uh, ietvars varētu nodrošināt plašāku ietekmi un ietekmē tātad arī ierobežot bioloģiskās daudzveidības zudumu. Papildus tam nākotnes rūpniecīgas vīzija būtu jāveido tā, lai uh, um, ņemt vērā arī uh, nozaru prasības, uh, uh proti noteikt uh, ziņošanas standartus korporatīvā līmenī. Un šāda rīcība papildinātu darbu pie ilgtspējīgu finansējumu un uh, saglabātu Eiropas Savienības vadošo uh, lomu uh, ekonomikā pasaulē. Visbeidzot, um, Eiropas Savienībai būs iespēja parādīt savus uh, sasniegumus un apņemšanās oktobrī. Uh, eh, 2020. gada oktobrī Ķīnā, kad būs pušu konference, un uh, tur tiks pieņēmts plāns rīcībai pēc 2020. gada. Pasauli nav sasniegusi 2010. gada mērķus, mēs arī nesasniegsim 2020. gada aičī mērķus, bet mēs nedrīkstam turpināt nesasniegt mērķus. Uh, Globālajai kopienai būtu mazāk jārunā un uh, vairāk jārīkojas. Jaunievēlētā komisijas priekšsēdētāja vēlas, lai Eiropa sadarbojas ar saviem globālajiem partneriem, lai turpmākajos piecos gados ierobežotu bioloģiskās daudzveidības uh, zudumu un um, būtu vadošā, būtu vadošā um, pušu konferencē Ķīnā 2020. gadā. Uh, Eh, šī, šai pušu konferencē vajadzētu kļūt par tā saukto Parīzes eh, momentu bioloģiskās daudzveidības jomā ar ambicioziem, izmērāmiem, laikā noteiktiem eh, mērķiem, saistībām, kuras uzņemas puses ar stingro iepiešanas mehānismu. Ir jābūt skaidram, visaptvarošam mērķim, līdzīgi kā šim divu grādu mērķim klimata pārmaiņu jomā. Uh, Kaut gan šīs debatas eh, nav vienkāršas, bet mērķim vajadzētu būt vienkāršam. Viens miljons izzudušo sugu ir viens miljons par daudz. Vajadzētu um, uh, sasniegt mērķus, kas ierobežo šādu zudumu. Uh, ko pilsoņi arī var saprast. Bioloģiskā daudzveidība ir jāaizsargā gan uz zemes, gan arī ūdenī, gan uh, teritorijās, kas ir uh, dalībvalstu Eh, jurisdikcijas, eh, gan arī tālāk. Tāpēc viena no manām prioritātēm okeānu pārvaldības darba kārtībā ir eh, izveidot jaunu startautisku vienošanos par bioloģisko daudzveidību okeānos. Man bija prieks redzēt, ka bija konstruktīvas diskusijas iepriekšējā sarunu sesijā par šo nolīgumu, kas pagājušajā nedēļā beidzās Ņujorkā. Un tomēr vēl daudz ir darāmā, lai būtu ambiciozs un uh, uh, īstenojams nolīgums, kas varētu tikt pieņemts. Runājot par nākotnes perspektīvām, uh, tomēr gribu atgriezties pie ļoti konkrētām lietām, kas ir uh, satraucoši, un tie ir uh, mežu ugunsgrēki, kas notiek Amazonas mežos un ne tikai. Arī citur pasaulē šādi ugunsgrēki notiek, piemēram, ar Arktikā šogad uh, dega meži, arī Sibērijā, uh, Grieķijā un Āfrikā. Šie ugunsgrēki, diemžēl, atgādina mums, cik meža ekosistēmas ir trauslas un cik liela ir mūsu atbildība to aizsardzībā. Bez mežiem mēs nevaram iztikt, tie ir ne tikai vitāli svarīgi mūsu pūliņiem, cenšoties ierobežot bioloģiskās daudzveidības zudumu, bet arī, lai uh, cilvēkiem būtu kur dzīvot un uh, lai mēs cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Meža aizsardzība ir izšķirīgi svarīga arī Parīzes nolīguma um, ietvaros un zemes lietojuma maiņa, galvenokārt izcērtot mežus, ir otrais lielākais klimata pārmaiņu izraisītājs pēc fosilo degvielu lietojuma. Pēdējos gados meža izciršana ir veikta ļoti lielos apmēros. Pēdējos 30 gados apmēram 800 futbola laukumu pratībā ir izcirsti meži. Uh, un lauksainiecības ekspansija attiecas uz 80% globālās mežu izciršanas. Eiropas Savienība importēja un patērēja vienu trešdaļu no globālajā tirzniecībā esošiem produktiem, kas ir saistīti ar deforestāciju. Un tāpēc Eiropas Savienībā ir globāla atbildība, runājot par ilgtspējīgu mežu pārvaldības veicināšanu. Uh, apturot eh, mežu izciršanu un arī eh, stimulējot mežu atjaunošanu. Komisija jau ir izveidojusi Eiropas Savienības rīcības plānu šajā jomā savā paziņojumā eh, pastiprināt Eiropas Savienības rīcību, aizsargājot un atjaunojot pasaules mežus. Un tas tika pieņemts pirms vasaras, un es lūdzu savu kolēģi no vides ģenerāldirektorāta jūs informēt rīt par šo paziņojumu tā Eh, īsāk. Es zinu, ka laika nav daudz, un es jau esmu izteicies ilgi. Eh, jūs arī saņemsiet eh, informāciju par citas konvencijas pušu konferenci. Ļaujiet man minēt dažus galvenos rezultātus, bet esmu gatavs arī par to runāt vēlāk. Pušu konference COP18 par citas konvenciju pagājušajā nedēļā beidzās Ženēvā. Visā vismā esmu diezgan apmierināts ar rezultātiem un ar šo konstruktīvo lomu, kur Eiropas Savienība spēlē šajā procesā. Nebija eh, neviena Eiropas Savienības parlamentas eh, deputāta šajā delegācijā, bet es zinu, ka daudz no jums eh, sekoja šai konferencei diezgan uh, cieši. Visi es priekšlikumi uh, attiecībā uz sugām uh, un to iekļaušanu sarakstos, tas viss tika pieņemts uh, galvenokārt konsensu veidā. Kopumā pušu konference izlēma uh, E, ieviest vai sting, stip, pastingrināt uh, tirzniecības kontrols uh, vairākiem desmitiem dzīvnieku un augu uh, sugām. Te var runāt par žirafēm, um, haizivīm, rajām un dažādām augu sugām, un tie visi ir jāaizsargā no pārmērīgas eksploatācijas starptautiskajā tirzniecībā, ja mēs šo mērķu uztveram nopietni. Uh, Būtisks zinātniskās sagatavošanas darbs un arī cieša sadarbība ar uh, valstīm un citām pusēm ir uh, bijis iemesls šiem panākumiem. Uh, kop lēmums turpināt reglamentēt um, Āfrikas zīloņu um, pārņemšanu no viņu dabīgās dzīves vīdes um, arī pie, saņem īpašu uzmanību Un, um, Šeit ir uh, jārunā arī par dzīvnieku labturību, un turpmāk es gribētu, lai Eiropas Savienība turpinātu aizsargāt visaptvarošu pieeju attiecībā uz um, tirzniecību ar savvaļas uh, uh dzīvniekiem un augiem. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir pienācīgi jāīsteno mūsu politika, jāsadarbojas ar uh, pasaules partneriem divpusēji un arī daudzpusējā veidā, kā piemēram citas ietvaros. Tas arī nozīmē, ka ir um, jānojauc sienas starp dažādām politikas jomām un kopienām, un es uzticos, ka parlaments mūs atbalstīs šajā darbā. Darbie kolēģi! Uh, Noslēgumā par visiem šiem jautājumiem, eh, ko es minēju un par daudziem citiem, mēs eh, ceram, ka varam rēķināties ar jūsu atbalstu, ar sadarbību un eh, jo īpaši ar jūsu atbalstu, jūsu šīs komitejas deputātu atbalstu šajā svarīgajā un ambiciozajā um, darbā. Paldies! For... Paldies! Paldies par jūsu izturību. Es eh, ceru, ka arī deputāti būs pietiekami aktīvi un uzturēs šo aktīvisma garu. Pirmais eh, jautājumu rauns, kur uzdos eh, mūsu politisko grupu koordinatori. Tātad Aņes, pirmā lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par jūsu klātbūtni un par jūsu izklāstu. Jūs runājāt par to, ka jāstiprina Eh, Āfrikas ziloņu aizsardzības un jauno sugu aizsardzības paziņojums ir nozīmīgs solis bioloģiskās daudzvietības saglabāšanā. Tomēr ar to nevar apstāties. Cites un starptautiskās tirzniecības noteikumi ir tikai viens no aspektiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir jācīnās par savvaļas sugu tirgošanu. Tas ir ļoti nozīmīgi daudz sugu izdzīvošanai. Atgādinu, ka 40 50 tūkstoši dzīloņu eh, katru gadu iet bojā šādas eh, tirgošanās dēļ. Tāpat jāatzīmē, ka Eiropas Savienība šobrīd ir tranzīta un galamērķa punkts, eh, punkts šādas tirzniecības produktiem. Līdz ar to tai ir sava atbildība šajā jomā. Komisāra Eiropas Savienības darbības plāns pret savvaļas sugu tir, tirzniecība beidzas nākošajā gadā. Paveiktais darbs parāda to, ka ir jāpieliek papildu pūliņu no Eiropas Savienības un dalību valstu puses, lai sasniegtu mērķus 20. gadā. Un man būs divi jautājumi. Pirmais, vai jūs varat pateikt, vai papildu pasākumi tiks e, pieņemti, lai novērstu kavēšanos, un otrkārt citas gadījumā novērsti trūkumi un novērsta atšķirības to piemērošanā dalībvalstīs, vai komisijai ir sava veida um, derīguma pārbaude, lai stiprinātu šo noteikumu ievērošanas uh, pātrināšanu. Paldies! Uh, un paldies, ka ievērojāt uh, divas minūtes. Tālāk. Uh, Eh, no SND deputāti Gutrāna. Thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies jums, komisāra Vēlas kungs. Ļoti labi, ka mums ir iespēja diskutēt par vienu no lielākajām problēmām, ar kur sastopamies, kā šodien tā arī tā turpināsies nākotnē, proti kā izvairīties eh, no sugu izzušanas un ko vispār darīt redzot to katastrofu, kas ir piemeklējusi globālo bioloģisko daudz, daudzveidību. Mēs dzīvojam ekoloģiskās katastrofas apstākļos, viss par to liecina, zinātniskie pētījumi viens pēc otra pierāda, ka ekosistēmas visā pasaulē un visos reģionos cīnās, lai nesabruktu. Pierādījumu tam ir daudz. Es zinu, ka man jums nav šeit jāsludina par šiem jautājumiem. Es zinu, ka jūs visu to pārziniet. Un tomēr Eiropa nedara pietiekami daudz. Mēs nedaram pietiekami daudz, lai pasargātu vidi, bioloģisko daudzveidību. Mēs turpinam piesārņot mūsu apkārtni ar, pla ar plastmasām, ar pesticīdiem, ar ķīmiju, Kad jūs, komisāra kungs un komisija kopumā, nāksiet klajā ar jau sen, sen apsolīto toksisko vielu stratēģiju? Uh, Kad jūs varat apsolīt, eh, Eiropa samazinās eh, savu pesticīdu lietošanu un neskatoties uz pēdējos gados eh, pieņemto likumdošanu, ka pesticīdiem ir jābūt lietotiem tikai un vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams, mēs to nepanākam. Par mikroplasmasām runājot, vai dalību valstis dara pietiekami? Nu, nedara. Mēs esam redzējuši, ka likumdošana kosmētikas produktu un zobu pastu ražošanā ir šo to sakārtojusi, un tomēr vide tas pietiekami nepasargā, jo visos šajos produktos ir mikroplastmasas. Paredzētā uh, vides galotņu, eh, tātad dabas un vides galotņu tikšanās Ķīnā ir svarīgs solis uz priekšu. Jūs daudz savos ievadvārdos runājāt par mežiem, Un tomēr, ko mums darīt, lai Eiropas Savienība uzņemtos savu atbildību globālās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un rādītu piemēru citiem? Kā vidas jautājums ierakstīt nākotnē noslēdzamajos eh, tirzniecības līgumos, lai izvairītos no ekoloģiskas katastrofas un cilvēces bojājas? Eh, paldies! Saka Torvalds kungs, paldies, Vela kungs. Paldies, ka esat ieradies pie mums, un visticamākais, ka šī ir pēdējā reize, kad uzstājaties mūsu komis, komitejā. Piemērs. Dedzinot fosīlo, fosīlās degvielas, mēs radām apmēram 10 gigatonnas enerģijas gadā, un Amazonēs Šobrīd sadega 150 gigatonnas. Un visiem jau ir skaidrs, ka e, Amazon šobrīd tiešām ir apdraudēta. Mums tiešām vajadzētu kaut ko darīt. No otras puses, 25% e, no bioloģiskās daudzveidības, piemēram, e, Somijā mums ir boreālie meži, mēs runājam par šo mežu bioloģisko daudzveidību, mēs varam šo bioloģisko daudzveidību izmērīt un pat nosvērt, bet eh, statistika runā pati savu varu valodu. Devītajā gadā, kad te no nolīguma parakstīja arī, eh, neparakstīja Brazīlija, viņi izvēlējās eh, palikt moratorijā, bet statistikas skaidri rāda ka līgums un moratorijas darbojās. Bra Brazīlijas mežu izšķiršana, izciršana bija zemāka nekā līdz e, Kotonu nolīguma slēgšanai. Šķiet, ka politiskā vara nav uzņēmusies savu atbildības daļu Un eh, nav jau tikai tā, ka politiķi neuzņem savu atbildību. Ko dara tirgus? Ķīniešu gaļēdāji šobrīd jau ir eh, ir, sama, ir zemāk nekā Amerikā gaļas ēdāji, bet eh, ja 1,5 miljārdi cilvēku arvien vairāk patērēs uzturā gaļu, lielopu gaļu, tad, eh, protams, ka tas ir milzīgs eh, tirgus, un mēs varam tikai iedomāties, eh, kas notiks, kad šis tirgus pieprasīs arvien vairāk lielopu gaļas. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs, Amazonas mežoguns grēki ir iznīcinājuši tūkstošiem hektāru uh, meža. Unikāla bioloģiskā daudzveidība iet bojā liesmās, un tas vēl nav galā. Vai ir atbildīgi? Jā. Vai mēs zinām vainīgos? Jā. Šie ugunsgrēki nav radušies no sausuma, bet tos izraisa ekonomiskās intereses. Amazonas apgabalā notiek ekspropriācija, iztiršana, lai agro uh, Eh, pārtikas rūpniecības uzņēmumiem būtu lielāks iespējas. Bolsonaro kļūdās, kad viņš saka, Amazona pieder tikai Brazīlijai, amizini Amazonas apgabals ir mūsu visu vieta. Atcerēsimies, ko sacīja eh, Amazonas E, vidas aktīvists. Sākumā es domāju, ka es cīnos par Amazonas mežu. Šodien es saprotu, ka es cīnos par cilvēci. Neskatīsimies citur. Tas attiec uz mums visiem. Eiropa ir sabiedrotā. Neizliksimies, ka tas mūs neskār. Amazonē un Gvijānā Francija ir sava atbildība Vai mēs varam vainot tikai Brazīlijas prezidentu? Nē, mums ir jārīkojas. Un man ir jautājums, kad tiks atzītas dabas tiesības un planētas īpašums, kad tiks um, atzītas vides slepkavības, kad mēs atzīsim no, eh, noziegumus pret planētas drošumu. Uh, kad būs paiestāsies atbildība par nozīmīgiem vidas notikumiem un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, eh, Silvija eh, Imāna no ID grupas. Un paldies par jūsu teikto. Kurš tad to negribētu, lai mēs mūsu vidu, vidi un dabu aizsargātu un iestātos par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu? Uh, Es sapratu no jums, šeit es sēžu, jā, es sapratu, ka jūs gribētu darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai nodotu mūsu planētu labā stāvoklī un pārtrauktu sugu izsušanu. Es tomēr nonāku pie secinājuma, ka šajā komitejā tiek uh, daudz diskutēts par problēmām, kuru nebūtu bez Eiropas Savienības politikas. Piemēram, šorīt mēs dzirdējām, ka līdz 2050. gadam aviācijā ar ilgspējīgām uh, degvielām, tā tas augtajām biodegvielām, ir plāns sasniegt uh, neutralitāti. Un tomēr tagad uh, palmu eļas uh, augu, uh, palmu tātad uh, um, stādīšanu. Uh, atļāva un to tā stāda izcirstajās teritorijās. Un tā ir ne tikai palmu eļļa, tās ir visas atjaunojumās degvielas, kam ir vajadzīgas šīs milzīgās teritorijas, arī tāpēc, ka tā ir zema energoietilpība. Paraudzīsimies arī uz pašu Eiropu. Fotovoltaiks, vēja um, enerģija joprojām tiek slavēta kā ilgtspējīga, un tā kā trūkst teritorija, tad tas tiek ierīkots uh, arī mežos. Vācijā, piemēram, hektāriem Reinhaltas mežs, švets mežs tiek uh, izcirts un uh, neviens neko nesaka arī tad, kad vēja turbīnām um, ir jāatrod teritorijas un tāpēc ir um, jāiznīcina putnu dzīvotnes. Uh, 30 tūkstoši Vācijā vien šādu rētu putnu ir jādodas prom, un arī uh, sikspārņi, piemēram, retas sugas izzūda. Uh, un uh, augsti indīgas uh, vielas arī tiek izmantotas uh, svins, kadmijas un tā tālāk. Un šajā īsajā laikā varu pieminēt tikai dažas problēmas. To visu jūs vēlties virzīt uz priekšu Eiropā un tā pašā laikā runājat par vidas aizsardzību. Uz tās augtās klimata neutralitātes altāra tiek um, upurētas visas saprātīgās lietas. Un, ko jūs varat pateikt par eh, šo te atšķirību starp eh, to, kas it kā ir jāsasniedz un patiesību, realitāti? Thank you very much. Paldies. Uzskatu, ka nekavējoties eh, mums par prioritāti ir jāpasludina un arī jārīkojas bioloģiskās daudzvedības aizsargāšana. Mēs varam to panākt. Nav tā kā iepriekšējās debatēs kur eh, rezultātus nav tik viegli eh, redzēt. Un tomēr es domāju, ka Eiropa nav pareizais eh, fórums šeit. Piemēram, tādas valstis kā Ķīna, kuras kļūst ar vien bagātākas, viņas uh, rada pieprasījumu šiem specifiskajiem produktiem un medicīnas izstrādājumiem, kas nāk no, kas tiek iegūta no tīģeriem un tā tālāk. Bet kāds ir jūsu strateģiskais plāns šīs valstis, kurās e, specifisks pieprasījums rada negatīvu ietekmu uz bioloģisko daudzveidību? Mēs jau, protams, nevaram eh, ķīniešiem, ķīniešiem aizliegt ēst lielopu gaļu un eh, iepirkt ziloņu, ziloņu ilkņus un lai nebūtu tā, ka mēs tikai tukši runājam, mums vajag um, rast kādus rīkus, kas pārliecinātu šīs eh, valsts, kuras, kurās strauji pieauga maksāt spējīga publika, nenodarīt pāri mūsu planētai. Tātad kādi būtu jūsu instrumenti, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību? Un eh, Petras Kokālis nākamais lūdzu. Paldies, eh, Vēlas kungs, eh, godātais komisāra kungs. Mēs diskutējam par bioloģisko daudzveidību. Runa iet par eh, sugu izzušanu lielos apmēros un daudzumos. Un šādos, šādos apstākļos, ticiet man, bojā ies arī cilvēki, jo bioloģiskā daudzveidība ir viens no priekšnoteikumiem, lai izdzīvot arī mūsu suga, Eiropas pieeja ir pareizā. Mums ir nepieciešams holistisks skatījums. Ir nepieciešams izmantot visas ekonomiskās sviras, lai bioloģisko daudzveidību saglabātu. COP15 Ķīnā. Es ceru, ka Eiropa būs vadošā, vadošais kontinents, kas noteiks toni, kā saglabāt mūsu planētu un klimatu. Bet ir vēl viens aspekts, kurā mums ir jāstrādā. Dalību valstīm ir jāpieņem, bet ne tikai, arī jāīsteno Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības direktīva, jo Grieķija ir viena no tām dalību valstīm, kurās ir visvairāk bioloģiskās daudzveidības, bet uh, Mūs eh, komisija iesūdzēja kopienu tiesā, tāpēc, ka Grieķija nav izpildījusi nedz Natura 2000 direktīvas prasības, nedz arī bioloģiskās daudzveidības eh, direktīvas prasības. Jūs Eiropa strādājiet starptautiskā līmenī, Ņujorkā, citur, bet varbūt, ka vajadzētu paskatīties pašiem savā, tē, savā sētā. Iespējams, ka Tas arī ir mūsu ahilē papēdis. Mums ir nepieciešama saistošāka noteikumi, kaut vai, piemēram, strādājot ar Merkusuru. Pērn mēs 350 miljārdus 350 miljardu eiro apmērā iepirkām lielopu gaļu no Merkusūra un sojas izstrādājums. Bet šobrīd eh, tas, kas notiek Amazonas mūža mežos, ir briesmīgi, un es domāju, ka mēs eh, šādās tirsniecības sarunās varam tomēr runāt par to, kā nauda eh, var daudz ko paveikt. Paldies, Vēla kungs, tagad jums desmit minūtes, dod vārdu jums. Agnes, she pointed out the issue of the, of the... Jā, Agnes norādīja uh, uz Āfrikas ziloņu problēmu. Es piebilstu, ka mēs nepārtraukt cīnāmies pret uh, savvaļas um, dabas veidojumu kontrabandu un arī šo nostāju aizstāv padomta eh, kas ir eh, pieņēmusi vienbalsīgu lēmumu ziloņu sakarā. Eiropas Savienības viedoklis ir, kā ne visas ziloņu populācijas eh, atbilst nosacījumiem, lai tās pārceltu no pirmā uz otro pielikumu par papildu pasākumiem. Manuprāt, ir daudz labu leģislatīvo tekstu, papildu pasākumu, skar ieviešanas pusi. Mēs vienmēr apgalvojumam, ka Eiropas Savienība ir vadošo lēmu šeit un tur, bet man ir jautājums, kur, ko tad mēs vadām? Vai mēs vadām tikai leģislatīvu tekstu um, ieviešanā, uh, sagatavošanā vai to izpildē? Kas mums būtu jādara vairāk? Es nedomāju, ka mums vajadzētu uzkrāt vairāk leģislatīvo tekstu, jo ja mums tādi jau ir, bet mums ir jāpievēršas to izpildēji. Par uh, Eh, netoksisku stratēģiju mums ir līdz 20. gada beigām. Šeit laiki jūs norādījāt un zinātni to skaidri parāda, bet pat zina, eh, mani biedē zinātne, jo mana apziņa saka, ir jādara vairāk nekā to norāda zināt. Nosaukšu piemērus vienmēr nosaucu. Uh, eh, lielā korāļu rifa piemēru, kur pirms gadiem 15 bet eh, zinātnieki eh, uzdeva jautājumu, vai barjeras izturēs klimata pārmaiņas. Un tā, gadus vēlāk zinātnieki deva atbildi - nē, barjeras neizturēs klimata pārmaiņas, un eh, šie ietekme būs vērojama no 25. gada. Pagājušā gadā tika paziņots, ka jau praktiski pusi no ko, koraļu rifa ir gājusi bojā. Redziet, ka zinātne izteicās skaidri, bet ka mums ir jāveic pat vēl vairāk piesardzības pasākumu par pesticīdiem, es varu tikai piekrist. Uh, un tāpēc es vienmēr esmu runājis par labām un sliktām lauksaimniecības praksēm. Tas ir ļoti vienkārši, es vēlos, eh, vienmēr esmu par to izteicies skaidri. Mēs nevaram turpināt subsidēt eh, bīstamas lauksaimniecības prakses un neveicināt labas. un neveicināt arī labas lauksaimniecības politikas. Es nevēlos vainot lauksaimniekus, kad es runāju ar viņiem, un es vēlos, lai lauksaimnieki ir daļa no risinājuma, jo mēs nevaram eh, vai izveidot labu KLP, nepiesaistot uh, lauksaimniekus, uh, runājot par pesticīdiem, uh, runājot par mēslojumu, ne jau viņi izgudroja šīs ķīmiskās vielas, uh, pie tā strādāja zinātnieki, un mums ir jārisina šie jautājumi. Tālāk par mikro plastmasām jau daudz darba ir paveikts, bet mums ir jāpanāk tas, kā mūsu sagatavotās politikas ietekmēs ne tikai Eiropas Savienību, jo vairums no mūsu vidas politikām tiek pārņemts starptautiski, bet mums ir jābūt labam pētnieciskiem darbam, zināšanām un datiem pirms mēs pieņemam lēmumus. Eh, Nils Torvalds runāja par eh, Amazoni, var tikai piekrist, ka tas, kas notiek ap Amazonē, ir satraucoši ja mēs esam noraizējušies par mežu ugunsgrēkiem, tad ir jāraizējas par visiem, kuri notiek ne tikai jākoncentrējas uz vienu, bet runāsim par Amazonu. E, situācija izkļūst no kontrolas, un es domāju, ka mums ir jāpanāk politiska apņemšanās. Pagājušā gadā Šarmel Šeihā, kad bija runa par globālo uh, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, mēs e, vienojamies par trim lietām. Pirmkārt, mērķi izmērāmi, otrkārt, ir jāķeras no vārdiem pie darbiem, un treškārt, ir jābūt augsta līmeņa politiskai apņēmībai no pre e, prezidentiem, premjeriem, no valstīm, uh, Es neticēšu, ka tad, kā mums notiek tikšanās ar vidas ministriem, ka visas, tad eh, ir vērojams viss eh, nepieciešamais ambīcijas līmenis, bet problēmas eh, sākās atgriežoties dalību valstīs ar lauksaimniecības ministru, ar ekonomikas ministru, ar finanšu ministru, tāpēc mēs aicinām uz politisku darbību. Diemžēl Brazīlija notiek tas, ka tur nav augsta līmeņa politiskas atņemšanās, kad ir runa par mežu ugunsgrēkiem. Marīta Sona. Piekrītu, ka ir jāizmanto visi mūsu pieejamie rīki, lai vērstos pret mežu izciršanu ne tikai Brazīlijā, bet citur. Silvija eh, pieminēja mm, eh, palmeļu, bioloģiskās degvielas un vai es atbalstu šādu veidu izmantošanu. Mans, es to neatbalstu. Mans risinājums ir mobilitāte nākotnē, bet mums eh, jāpanāk tas, lai mēs negrautu vienu lietu, veidojot citu, par enerģiju runājot un atjaunīgo enerģiju. Mēs vienmēr domājam par eh, saules un vēja enerģiju. Mēs aizmirstam eh, to, ko var mums piedāvāt jūra. Es eh, uzskatu, ka no viļņiem, straumēm mēs varam gūt ilgtspējīgāku enerģiju. Varbūt šīs lietas ir palikušas nepamanītas Taču e, tāda veida enerģijas avots es atbalstu pilnībā. Aleksandrs e, pieminēja Ķīnu. Es runāšu nevis kā komisārs, bet kā Karmenu Vellā. Mums ir pietiekami jānovērtē Ķīnas veikums vides un savaļas vides darbā ir ļoti pozitīvas reakcijas. Vai eh, viņi nav perfekti visā, bet, nē, bet vai mēs esam perfekti Eiropā? Taču ar Ķīnu rīt un piekdienu mēs tiekamies ar lielu ķīniešu delegāciju. Ķīna bija pirmā valsts ar kuru mēs noslēdzām okeāna partnerības vienošanos. Tas nozīmē, ka mēs e, pāriem no diskusijām pie darbībām, mēs kopā meklējam risinājumus un viens otru atbalstām. Nosaukšu piemēru. Ir satelīta datu attēli, mēs apvienojam savus ar viņiem, datus par e, okeāniem, kas, e, par lietām, kas ietekmē mūsu okeānus. Es domāju, ka Turpmākais darbs ir nevis rādīt ar pirkstu uz citām valstīm, bet izrunāts ar ikvienu no valstīm par pozitīvu un ilgtspējīgu darbu turpināšanu. Nevienmēr tas darbojas, bet ļoti bieži tas darbojas. Eh, Petrusam es varu piekrist eh, globālai dimensijai par bioloģiskās daudzveidības risinājumiem. Es nedomāju, ka to var eh, risināt tikai viena valsts. Ir risinājumi, tas ir globāls jautājums, bet ir jāmeklē arī vietēja mēroga, ik viens risinājums ir vērtīgs, taču tā kā Mums ir bijušas gan tikšanās, tāpat kā būs ar ķīniešiem, un mēs gatavosim nākošā gada kopsanāksmi laimīgā, un mēs aicinām uz darbību un apņemšanos globālā mērogā, nevis tikai viena vai divu valsts, kas noslēdz divpusējas nolīgumus savā starpā. Es domāju, ka daudz jau tika pieminēts, arī Petrs sacīja, ka mēs. Uh, uh, nepietiekami esam pievēruši, pievērsuši uzmanību Natūra 2000 vietām. E, tā tas ir, mēs turpinam šo darbu. Tad, kad es pirmoreiz uzdevu jautājumu, cik ir e, kāda platība kopumā e, Natūra 2000 vietām, saņēma atbildi, ka 20% no Eiropas un cik mēs pārvaldām ap ap pusi identificēšana un nepārvaldīšana nav pietiekama, bet mums izdevās no 50% līdz pat 70% palielināt šo pārvaldīto teritoriju apjomu. Mēs mēģinām strādāt ar dialogu, ar pārliecināšanu, bet ja tas nedarbojas, tad mums ir jāizmanto citi līdzekļi, piemēram, pārkāpuma procedūras. Paldies! Un tagad mums ir jāpāriet pie nākošās jautājuma kārtas. Tā būs otrā un pēdējā jautājuma kārta. Vispirms došu vārdu tautas partijai. Paldies! Vienu mirkli. Tā ir viena minūte jautājumam. Tā tad minūte kopumā. Man ir īsts jautājums, jo visi mm, pamanīja stāvokli ar Amazonas tropiskajiem mežiem. E, meži kopumā ir 30% zemes platības un 80% bioloģiskās daudzveidības. Tāpēc apdraudējums mežiem ir nozīmīgs izaicinājumiem. Uh, Kā jūs, komisār, norādījāt, bioloģiskā daudzveidība ir eh, nozīmīga sastāvdaļa visam cilvēks īpašumam. Tāpēc mums ir jāpanāk tas, lai apdraudētās sugas neizzustu. Un man ir sekojuši jautājums, vai pēdējās diskusijas par Amazonas mežu ugunsgrēkiem ir mudinājušas komisiju piedāvāt papildu pasākumus Eh, pēc jaunās stratēģijas. No tautas partijas perspektīvas ir jāveic steidzamas darbības un kā komisija panāks to, ka eh, pasākumi, kas ir paredzēti, neapdraudēs trešās pasaules valsts, trešās valsts. Piemēram, E, pastāv šaubas par Merkosur nolīguma e, nepieciešamību. Šāda pieeja ir nepierēza. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Atvainojiet, es nesen tikai esmu šeit. Jā, lūdzu, pieturieties pie vienas minūtes. Cezars Toēna no sociāldemokrātiem. Paldies, e, komisāri, par uzdoto. Uh, iz, eh, jau, eh, par, eh, par izklāstu un atsniegtajām atbildēm. Es uzskatu, ka ar planētu notiek pilnīgi destruktīvas darbības, un to apstiprināt jūs ar savā darbā. Starptautiskie nolīgumi. Nolīgumiem ir jābūt saistiešiem, arī tas, kas ir panākts ar Ķīnu, tam ir jābūt saistošiem, ir jāpatur KLP E, prasību līmenis lauksaimniecība, vai nu tā ir ilgtspējīga, vai nu tās nebūs. Par Amazonas mežu ugunsgrēkiem ir jā, e, jāpanāk stingras vienošanos. E, Merkosur mums negarantēs to, kā Bolsonaro to pildīs savas saistības, un visbeidzot jārunā par sausuma epidēmiju, kas var iznīcināt uh, eh, mežus Spānijā, vai šeit uh, mēs varam runāt par konkrētiem pasākumiem. Paldies, Nikola Stefanuta no Riņū. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Vēla. Ir Eh, liela starpība starp direktīvas tekstiem, un, kas pasargā dabu un stāvokli uz vietas. Mēs saskaramies ar dzīves, ar hab, dzīvotņu sagraušanu. Rumānijā ir ārkārtīgi liels meža platības, eh, Mums ir teksti, e, kas ir sagatavoti e, vīdes aizsardzībai, bet mēs tos neizpildām. Ir fondi 55 miljonu gadā, kas, ko varētu izmantot klimata pārmaiņām, pieš, e, kas piešķirt Rumānijai šajā sakarā, un tos varētu izmantot jauniem mirstādījumiem pret klimata pārmaiņām. Un priekšsēdētāji, kādi būtu jūsu projekti un nodomi? attiecībā uz eh, ANO konferenci par bioloģisko daudzveidību, kas paredzēta nākošajā gadā. Paldies! Paldies! Eh, no zaļajiem deputāts T. Pa, Paulus. Paldies! Velakungs ir deviņas planētas robežas, un viens no tiem eh, klimata pārmaiņas eh, apdraudējums un vislielākais ir bioloģiskās daudzveidības eh, zudums. Mēs vēl, neap, mēs vēl neapzināmies šī zuduma tempu. Mēs ne, saglabājot nelielus ielāpiņus, eh, neglābsim daudz neko. Mums ir jāveido visaptveroša eh, pieeja, kas skar lauksaimniecību, pilsētas, eh, tirzniecību, transportu. Un kad jūs nākošajā gadā piedāvāsiet Ķīnā, vai tas būs kāds juridiski saistošs ietvars vai tā būs spēcīgs, spēcīgās pesticīdu regula un vai būs skaidrs norādes starptautiskam eh, nolīgumam. Bioloģiskā daudzveidība eh, ir eh, viena no mūsu glābšanas līnijām, glābšanas virvēm. Nepārgriezīsim to. Un es vēlētos uzdot jūs, jums jautājumu par Kopķīnā. Varbūt jūs varētu apvienot šīs atbildes eh, par visiem tematiem, kas skar Kopu konferences. Pāriesim pie ID grupas Silvija Limera. War mir gar nicht bewusst, dass ich nochmal dran bin. Es nemaz nezināju, ka var vēlreiz izteikties, bet tad es tagad izmantošu iespēju uzdot jums papildu jautājumu. Es eh, runāju par uh, šiem te degvielām, kas tiek lietot, ražotas no atjaunojumiem resursiem. Jūs atbildējāt ar jūras okeāna enerģiju. Tā taču ir iejaukšanās vēl jūras un okeāna ekosistēmā, un jūs arī neatsaucāties uz manu uh, um, jautājumu par uh, saules paneļiem un vēja enerģiju un kā tādējādi tiek uh, sagrauts dzīvotnes dažādām sugām. Kā to varētu mainīt? Thank you. Um... Paldies no ECR deputāte Zaļecka. Komisārs, jūs esmu šeit Komisārkungs, jūs sacījāt, ka mēs nespējam sasniegt mērķus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, un man ir daži jautājumi šī fakta sakarā. Pirmkārt, vai jūs veicāt padziļinātu analīzi, un, ja atbildi ir jā, tad kādas, kādi bija secinājumi? Šie secinājumi mums ir nepieciešami lai labāk pārvaldītu kopējo lauksaimniecības politiku, pasargātu bioloģisko daudzveidību, labāk eh, pārdalītu līdzekļus projektiem. Pievērsīšu Uh, jūsu uzmanību Karpatu konvencijas iniciatīvai. Tajā piedalījās, piedalās Serbija, Ukraina, Polija, Rumānija. Aicinu jums, jūs iepazīties ar šo konvenciju. Paldies! Nākošais runātājs Miks Voles no Goja grupas. Jūs sacījāt, ka Eiropā sasniedz savus eh, mērķus jūras eh, vidas aizsardzībā. Tomēr, eh, runājot par aizsargāto jūras apgabalu attiecību pret kopējo jūras vidi, šeit atbild nav no tik vienkārši. Tik vienkārši īrijas pienākums bija Eh, paredzēt 10% no savas jūras vidas, un, bet ir, ir tikai 2,3% īpašai aizsardzībai paredzējis no savas milzīgās jūras vidas. Vai jūs apzināties, ka īrija neizpild savu pienākumu, un šis 10% mērķis ir jāpārskata un jāpalielina, lai varat labāk pasargāt bioloģisko daudzveidību, ņemot vērā e, to, ka e, apkārtējā vide degradējas neredzētos tempos. Paldies, nākošais runātājs Libri Iepērā. Komisāri 29. jūlijā zemes dienā mēs runājām par resursiem, kas ir jāpārvalda katru gadu. Mēs praktiski Eh, katru gadu iztērējam 1,75 zemes planētas apjomu. Mēs zaudējam visauglīgākās zemes, temperatūra pieaugums, sausumi eh, un nokrišņu trūkums Eiropas dienvidos Eh, tuk, pārtuksnešošanās ietekme uz teritorijām un bioloģisko daudzveidību ir graujoša. Portugāla, Spānija, Grieķija, Itālija un Kipra ir valstis, kuras visvairāk skar pārtuksnešošanās un kur bioloģiskā daudzveidība ir visapdraudētākā. 50% Portugāla saskars ar pārtuksnešošanās risku. Un kādu politisko apņemšanos E, kāda ir nepieciešama, lai varētu rast risinājumu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs e, Sara Sēdas e, no sociāldemokrātiem. Paldies priekšsēdētāji par jūsu klātbūtu. Man ir divi jautājumi. Ņemot vērā ult, ar īpatnības ultraperiferijos reģionos un ietekmi un piesārņojumu jūrās, kas ir paredzēts, lai pasargātu jūras sugas un lai saglabātu aktivitāti saistībā ar jūrniecības aktivitātēm. Otrkārt, tā kā uh, klimata pārmaiņas ir apdraudējušas daudzas sugas, kādi konkrēti pasākumi e, ir paredzēti, lai vērstos pret invazīvajām sugām, kas varētu apdraudēt e, mūsu bioloģisko daudzveidību un arī Eiropas pilsoņus. Paldies! Paldies! Karolaina Vāgena no er, grupas Riņū. Paldies, komisāri! E, šogad mēs e, lasām, ka e, sugu izsušanas temps ir bez precedenta. Tāpat arī mežu ugunsgrēki veicina to izzušanu, bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību jūrām. Kat katru gadu 60 tūkstoši komerciālo tankeru peld mūsu okeānos, 60 tūkstoši kuģu katru dienu uh, nāk ar savu izmešu devu, kas ietekmē E, jūras vidi. Mēs tādā veidā apdraudam e, zemūdens ekosistēmu. Vai mums ir vēlēšanās rīkoties, samazinot kuģa ātrumu kaut vai tikai par 10%, par astu, ir iespējams troksim samazināt par 80%. Vēlukungs, ko jūs darīsiet jūs un komisija, lai mazinātu jūras piesārņojumu ar troksni un lai um, sauktu pie atbildības tos, kuri apdraud mūsu okeānu bioloģisko daudzveidību. Paldies no Tautas partijas Alēns Kanelfs. Thank you. Uh, for... Paldies. Bulgārijas valdība ir sagatavojusi pēdējo gadu laikā tikai 12 orderus uh, uh dzīvotņu direktīvas sakarā. Tas rāda lielu juridisku nedrošību gan zemes īpašniekiem, gan investoriem. Turklāt regulāri tiek pārkāpta dzīvotņu direktīva. Uh, un nav būtisku rezultātu. Mums ir bijušas daudzas horizontāla rakstura sūdzības un petīcijas, eh, un Mums ir problēmas ar noteikumu izpildes jautājumu šeit pat Eiropā. Un slēdzienā es gribu norādīt, ka ir lielāka apzināšanās par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem Bulgārijā un lielāks cerības tam, ka komisija rīkosies izlēmīgi šajā jomā. Un tomēr šīs cerības reti piepildās. Paldies! Un tagad no e, sociāldemokrātiem. Paldies, ka devāt man vārdu. Es jums, komisāra Vēlas kungs, gribētu uzdot jautājumu par kādu e, jautājumu, proti par klimata nolīgumu Parīze. Parīzes nolīgums, es gribētu, lai tāds pats Parīzes moments būtu e, šajā te bioloģiskās daudzveidības jomā. Uh, Daudzus tas iedvesmoja, un šī dinamika bija ļoti pozitīva. Un es domāju, ka bioloģiskajai daudzveidībai eh, būs grūti tikpat eh, tādu zīmīgu mērķi sasniegt. Eh, varbūt, ka tomēr jūras un zemes teritorijas būtu jāaizsargā tādas, kas ir svarīgas uh, bioloģiskajai daudzveidībai, un kā tad mēs uh, runāsim šeit par uh, īpašumu tiesībām un pamatiedzīvotāju tiesībām, un kā tad varētu sugu uh, daudzveidību aizsargāt, kāda mērķa definīcija ir apsvērta, un uh, ja tāds plāns ir, tad kādas ir bijušas reakcijas uz to? Paldies, un pēdējais jautājums jums, komisāra kungs, būs no nepiedarušajiem deputātiem Ivans Sinsić. Gospodine komisāre Vēlā, na početku ste govorili o čuvanju. Godātais komisāra kungs, Vēlas kungs, sākumā jūs runājāt par Amazonas mežu aizsardzību. Uh, Jā, šo mežu ir jāaizsargā. Mēs kā cilvēki nevarēsim izdzīvot bez šiem mežiem, bet eh, mums nemaz nav jāskatās tik tālu. Horvātijā mums ir 27 eh, tūkstoši kvadrātkilometru mežu, bet eh, liela daļa tiek vienkārši izcirsti pat aizsargātajās zonās. Pie tā nav vainīgi lielopi. Uh, arī ražas netiek ievāktas, vienkārši tā ir politikas korupcija. Kā mēs tad varam uh, um, domāt par Amazonas mežu aizsardzību desmit tūkstošiem kilometru attālumā, ja mēs nevaram aizsargāt paši savus mežus savās valstīs. Paldies! Ir daudz jautājumu par Amazonas mežiem, par mežu izciršanu un politikām Eiropas Savienībā. Vienkārši atgādinu, ka rīt Mums būs vesels punkts par to. Es ceru, ka jūs atgriezīsieties ar saviem jautājumiem, un tad varēsim padziļināti diskutēt un saņemt padziļinātas atbildes no komisijas par paziņojumu, par paziņojumu saturu un par tālākiem soļiem. Varbūt jūs varētu drīzāk runāt par citiem jautājumiem nekā par mežu izciršanu, jo par to mēs rīt runāsim padziļināt. Varbūt jūs drīzāk varētu runāt par uh, COP15 2020. gadā, jo ir milzīgas cerības, kas uz to tiek liktas. Jā, ļoti labi, Paskal. Jā, ļaujiet man sākt ar COP15. Pirmkārt, mēs visi ļoti labi saprotam, cik svarīgi ir, uh, lai būtu bioloģiskās daudzveidības ietvars pēc 2020. gada, lai būtu ne tikai likumdošanas ietvars, bet arī rīcības plāns. Uh, Sugu daudzveidība ir svarīga ne tikai Parīzes nolīguma kontekstā vai ilgspējīgu attīstības mērķu kontekstā, bet tas ir svarīgi arī aizsargāt uh, bioloģisko daudzveidību tās pašas dēļ. Mēs esam ar uh, lielu apņemšanos, vēlamies aizsargāt bioloģisko daudzveidību, bet bioloģiskā daudzveidība turpina izzust un ļoti strauji, un tāpēc uh, mēs sakām, ka uh, ir nepieciešama globāla rīcība. Mēs eh, jau esam pametuši tā saukto drošo zonu. Mēs vēlamies COP15 eh, eh, tikšanos pacelt Parīzes līmenī. Ko tad mēs prasām? Mēs prasām mērķus. Mērķus, kas ir piesaistīti konkrētam laikam, kas ir izmērāmi, uh, un kuru um, mērķis tātad ir uh, um, piesaistīts bioloģiskās daudzveidības uh, rādītājiem, tāpat kā ir šis divu uh, grādu mērķis. Otrakārt, mums ir uh, vajadzīga nacionāla rīcība, jābeidz diskutēt, ir jāuzņemas saistības. Pat mūsu okeāna konferencēs mēs uh, tieši to arī darām. Uh, katram ir jānāk ar savām saistībām, un tad ir mehānisms, ar kuru starpniecību mēs novērojam, vai uzņemtās saistības tiek arī ievērots un īstenotas. Kā jau teicu, mums ir vajadzīgas arī apņemšanāks augstā politiskā līmenī, un tieši tāpēc mēs bioloģiskās daudzveidības jautājumu esam pacēluši ANO G7, G20 līmenī, tāpat kā mēs runājam par okeānu jautājumiem. Mums ir jāieklausās dabā, uh, un eh, nevis jāgaida tikai ziņojumi. Jā, mums būs eh, ziņojums pēc diviem gadiem, pagaidīsim, jā, ziņojumi ir labi, bet eh, ziņojumi vienkārši apliecina to, ko daba mums jau saka. Vai mums tiešām ir jāgaida šie ziņojumi? Mums bija Eiropas dabas situācijas uh, Uh, ziņojums. Ziņojums par vidas situāciju bija dabas direktīva vidusposma pārskati. Šie ziņojumi ir svarīgi, bet es nedomāju, ka mums uh, uh, vajadzētu tikai domāt par ziņojumiem un neklausīties, ko daba mums saka. Kad mēs bijām Šarmēlas šeihā, visi bija nedaudz apmulsuši, tad, kad uh, parādījās jautājumi, ko jūs plānojat darīt. Ja jūs plānojat uh, Tātad, ja jūs jautājat cilvēkam, ko jūs plānojat darīt, tad uzreiz viņam nekas vairs nenāk prātā. Kāpēc? Kāpēc mums ir jāpievēršas eh, tam, ko mēs eh, darīsim un ko mēs nedarīsim? Nevis tam, ko mēs nedarīsim. Visi šie vīdes ziņojumi um, norāda, kuri tad ir tie galvenie vaininieki pie sugu daudzveidības uh, izzušanas, lauksaimniecība, zemes lietojuma maiņa. Ja mēs zinām, kas uh, ir galvenie vainīnieki, pesticīdi, uh, mēslojums, tad uh, uh vajadzētu varbūt arī domāt, ko nedarīt, un nevis tikai ko darīt. Runājot par to, vai es pozitīvi raugos nākotnē vai nē, ļaujiet man uh, pievērsties tam, ko uh, mēs uh, Eiropā darām, lai uh, apturētu sugu daudzveidības uh, zudumu. Mēs paceļam šo jautājumu globāli. Viena no problēmām, kas mums bija un kāpēc netika sasniegti 2010. vai 2020. gada mērķi, bija tas, ka mūsu pilsoņi un pasaules pilsoņi, es nedomāju, ka viņi tik ļoti apzinājās, uh, ka pastāv šāda problēma. Tagad, kad ir uh, lielāka apzināšanās, uh, Es esmu pozitīvāk noskaņots, ka nospraustie mērķi arī tiks sasniegt. Es minēju rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai. Mēs nācām klajā ar aputeksnētāju iniciatīvu, lai samazinātu um, aputeksnētāju izušanu. Mums bija divas vadlīnijas par uh, ekosistēmu dienestiem, un otrs vadlīnija dokuments bija par zaļo infrastruktūru uh, ES līmeņa infrastruktūru, un tas drīz tiks pieņemts. Mums, eh, tātad kāds arī minēja, ja nemaldos Sāra, kas minēja invazīvo ārējo sugu sarakstu, to mēs esam izveidojuši un atjauninām visu laiku. Mēs iesaistām arī privāto sektoru, jo privātais sektors var dot uh, lielu ieguldījumu, jo īpaši, lai pārvaldītu Natura 2000 teritorijas un rastu risinājumus. Mēs um, aicinām īstenot uh, uz dabu balstītus risinājumus, te nekāda, uh, nekāda pārtabiska risinājuma nav vajadzīgi. Esam uh, izveidojuši kapitāla finansēšanas instrumentu konkrēti dabas projektiem. Uh, Mums ir rīcības plāns par uh, ilgtspējīgu finansējumu, lai nodrošinātu, ka jebkurš finansējums, kas tiek šķir, sniegts kaut kādam projektam, uh, lai tiktu konstatēts, ka uh, šie projekti tieši aizsargā bioloģisko daudzveidību un nevis to mazina. Starptautiski esam ļoti aktīvi runājot par kontrabandas apkarošanu um, savais produktu tirzniecībā. Mm un arī runājot par eh, koku materiāliem. Eh, nākamajā DFS esam eh, spējuši life budžetu palielināt Varbūt, ka uh, citi teiks, ka bija bažas, ka to samazinās, bet mums izdevās to palielināts un life uh, būs lielāka pievēršanās bioloģiskai daudzveidībai un dabai. Uh, Un tad vēl ir jāmin Savienības dalību valstu loma. Nevar gaidīt visu tikai no Eiropas Savienības un neskatīties uz dalību valstīm. Mēs atbalstām dalību valstis, mēs strādājam ar dalību valstīm, lai tās var ievērot dabas likumdošanu. Mums pat ir izveidots uh, mm, izveidot dialogi par dabu un pilotsko daudzveidību ar dalību valstīm. Un tad, kad ir uh, runa par īstenošanu, tad arī to mēs uztveram nopietni. Es um, neminēšu atkal MPA un Natura 2000 teritorijas, bet ko es gribu pateikt pēdējā piezīme. Jo runājot par bioloģisko daudzveidību, mēs galvenokārt runājam par savus zeme. Es lielu, lielu nozīmi piešķiru okeāniem, visādā veidā. Viena no lietām, kas man lika vilties uh, Parīzes klimata diskusijās, bija tas, ka mēs apspriedām klimata pārmaiņas un uh, okeāni, kas ir uh, galvenie klimata regulātori, kas dod mums pusi no mūsu skābekļa, absorbē lielu daļu mūsu, mūsu uh, oglekļa, kas regulē temperatūru. Uh, un 55% bioloģiskās daudzveidības ir okeānos, par viņiem vispār netika runāts. Tātad, kad mēs runājam par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu, lūdzu paturēsim prātā, ka tikpat liela bioloģiskā daudzveidība, kas būtu jāglābj, ir okeānos, kā tas ir uz zemes. Es nezinu, vai atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem, bet katrā ziņā paldies par ielūgumu un mani kolēģi. Uh, ar prieku sniegs jums rīt arī savas prezentācijas. Paldies! Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Mēs zinām, ka jūs uh, runājāt gan ar uh, prātu, gan ar sirdi. Jā, mums ir vajadzīgs tāds komisārs, kas uh, pievēršas jautājumiem uh, ar sirdi. Uh, Tagad būs desmit minūšu pārtraukums un tad balsosim. Thank you. Thank you. كيف انت دالني؟ كيف مرنا؟ لا سوى من راح To... Godātie kolēģi, ķersimies klāt balsošanai. Lūdzu, ja tas ir iespējams, ieņemiet savas vietas. Merci, je vais Paldies! Tātad es pāriešu uz balsošanu franču valodā. Tātad tie, kas nesaprotat, uzliekat lūdzu austeņas. Tātad eh, ķersimies klāt balsošanai. Saraksti ir divi. Pirmais ir par Eiropas Savienības vispārējo budžetu 20. gada finansiālajam gadam, un otrs ir par budžeta procedūru 20. gadam. Tātad pirmais eh, mēs eh, balsosim par vispārējo budžetu 20. 2020. gadam. Jums ir balsošanas saraksts priekšā, tātad sākam. Pirmais grozējums par, pret. Amendement rejeté. Amendement numéro 2. Otrais grozījums. Dalītais. Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts otrā daļa. Mutis grozījums iesniedz referents, tas esmu es, kā priekšsēdētājs nomainīt teikumu e, trī, e, noteikti uz 30% ar noteikti uz 40%. Vispirms liekam uz balsojumu mutisko grozījumu. Ja iebildumu nav, tad e, vispirms liekam uz balsojumu 40 grozījumus par, pret, atturas, pieņemts un līdz ar to atkrīt sākotnējs grozījums. Tas nozīmē, ka teksts tiek pieņemts ar labojumu 40%. Trešais grozījums par pret atturas tautas partijas nostāju neredzu. Pieņemts. Ceturtais par pret pret atturas pārbaudām. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, turpinām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums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 atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. 11. ir izņemts, 11. svītrojuma grozījums par pretaturas noraidīts. 12. par pretaturas noraidīts. 13. par pretaturas pieņemts. 14. arī šeit ir dalīts balsojums Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa 14. par, pret, atturas pārbaudām. Viena karte nedarbojas, vai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 Okay, so amendments rejected. Tā tad noraidīts. 15. Par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. atkrīt, 18. par 8. Atvainojiet, atgriežamies tātad pie iepriekšējais 17. atkrīt, jo 16. ir pieņemts un liekam uz balsojumu 18. par. Pret atturas pieņemts. 19. par. Pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas noraidīts. 21. par pret 21. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 24. ir izņemts. 25. par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas noraidīts atturas pārbaudām 26. Ļuvatīkļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par pret atturas pārbaudam elektroniski. 26. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums - personāls. Līdz ar to būs zināms visiem, kas, kurš kā ir balsojis. Sākam balsot! Pietrūkst vēl vienas balss. Beidzam balsot. Vai jūs reģistrētu, ka balsoju par? Okay. Tas attiec uz galīgo balsojumu. Tas nozīmē 60, nevis 59. Rezolūcija ir pieņemta. Un tagad pārējām pie otrā balsojuma, kas ir paredzēts šo pēcpusdienu, un tas ir par budžeta procedūru 20. gadam. Tā tad es eh, saukšu grozījumus pēc to numuriem 54, 00, 54, 75 un tā pa divi kopā. Tātad pirmais, par ko balsosim, ir 54.00 un 54.75 kopā. Kurš par, kurš pret? Grozījumi pieņemti. 54.20 par. Es atvainojos, saka prieksēdētājs, tas ir bloķētais balsojums, un tas ir 54.23. Balsojumi par abiem kopā, par abiem blokā. Tātad, kurš ir par šiem abiem grozījumiem? Par, pret? grozējumi noraidīti 54, 42 un 54, 04. Ak, nē, tā tad atkal atvainojas. Saka, priekšsēdētājs 54, 42, kurš pār, kurš pret, atturas, grozījums pieņemts 54, 61. Tātad 5404 atkrīt, un tagad balsojam par 5461. Par pret, atturas, grozījums noraidīts. 5405 par, pret, atturas, grozījums pieņemts. 5423 kopā ar 5420 jo par to mēs jau esam nobalsojuši. Tātad 54,6 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Grozējums noraidīts. 54,78 par pret atturas. Grozījums noraidīts. 54, 41 par pret atturs pieņemts. 54, 46 par pret atturs pieņemts. 54, 43 par pret atturs noraidīts. 54, 22 par pret atturas noraidīts. 54, 64 par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to 54, 76 arī ir pieņemts. 54, 39 par pret atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 54, 40 ar mutisko grozījumu, kur iesniegusi Ferēras kundze, Ferēras kungs. Uh, un tagad ir jānora, jānolas šis mutiskais, jāiekļauj šis mutiskais grozējums, kurš ir pār šo mutisko grozējumu. Pret. Grozējums ir noraidīts ar mutisko versiju. 54, 45 par pret atturas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 pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Paldies! Es vienkārši vēlējos pārbaudīt. Pēc 4,52 par pret atturas noraidīts. Pēc 4,36 par pret pret, atturas, noraidīts. 54, 3, 7 par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 54, 67 par, pret atturas noraidīts. 54, 25 par pret atturas noraidīts. Un tagad divi vienādi grozējumi, 54, 09 un 26 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. grozējumi pieņemti. Tātad 5465 kopā ar 5477 par pret grozējumi pieņemti. 54, 10 un 54, 27 identiski. Kurš par? Pret atturas pieņemti. 5444 par pret atturas noraidīts. 5462 par pret atturas noraidīts. 5463 par pret atturas noraidīts un tagad pie 4, 11, 28 un 74 par, pret, atturas, pieņemti. Atkal pie 4, 12, 29 un 73. Vai kāds vēlējās ko teikt? Oui, allez-y. Bez mikrofona. Ah. Tā tad varbūt mēs varam drusku lēnāk iet uz priekšu, jo tulkojumu klausamies. Okay. Alors, on reprend. Non, non. Tad atkārtojam. Piecdesmit četri, divpadsmit, divdesmit deviņi un 73. Trīs vienādi grozījumi. Balsojam lūdzu par, pret, atturas, pieņemts. 54, 30 par, pret, atturas, noraidīts. 54, 38 par, pret, atturas, noraidīts.

pret, atturas, pieņemti. 5403 un 70 vienādi par, pret, atturas, pieņemti. 5406, 24 un 69 vienādi par pret atturs pieņemti.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 pret, atturas, pieņemti. 54, 15 un 3, 3 par, pret, atturas, pieņemti. 54, 16 un 35 un 71 kopā par, pret, atturas, pieņemti. 54, 17 un 79 par, pret, atturas, pieņemti atturas pieņemti. 54, 18 un 72 par pret atturas pieņemti. Mēs eh, tā tad esam jau nobalsojuši par pēdējiem diviem grozījumiem blokā ar citiem, un tagad pārējām pie galīgā balsojuma. Tas nav elektroni. Aha, tā, mēs nebalsojam vispār. Nav vispār paredzēts nec elektronisks, nec cita veida balsojums. Uh, Paldies visiem, kuri ir piedalījušies šajā balsojumā. Tas bija mūsu pirmais šajā sasaukumā, šajā komitejā. Tā tad tiekamies rītā pulkstens deviņos. Paldies!